Ok, uh, dear colleagues. Labrīt, dārgie kolēģi, labrīt. Mēs sāksim ar pirmo uh, punktu šodienas darba kārtībā. Tas ir Eiropas komisijas ziņojums par uh, Rumānijas panākumiem un arī Bulgārijas panākumiem saskaņā ar sadarbības un pārbaudas mehānismu. Sadarbības un pārbaudas mehānisms tika izveidots tad, kad uh, Bulgārija un Rumānija pievienojas Eiropas Savienībai 2017. gadā, lai risinātu problēmas tieslietu reformas un cīņas pret korupciju sakarā. Kopš tā laika CVM ziņojumi ir sastādīti, lai um, aprakstītu Bulgārijas un Rumānijas iestāžu veiktos pasākumus un lai konstatētu panākto progresu. 2017. gada progresa ziņojumi eh, tika publicēti eh, janvārī, eh, tos publicēja komisija, un mēs esam ielūguši Viljams Lītu no ģenerālsekretariāta Eiropas komisijā, lai prezentētu šos ziņojumus un uh, diskutētu ar deputātiem. Slītkungs, lūdzu, jums vārds. Liels paldies! Un vēlreiz paldies jums, priekšsēdētāji un komitejai, par to, ka dodat komisijai iespēju prezentēt šos divus ziņojumus, kas tika pieņemti janvārī. Šogad mēs izvēlējāmies nedaudz atšķirīgu pieeju nekā agrāk šajos ziņojumos. Paraudzīties uz desmit gadiem kopš CVM darbojas, un tas ļāva komisijai um, aprakstīt tendences ilgākā termiņā un novērtēt panākto progresu un arī uh, um, pievērsties uh, noturības un uh, neatgriezeniskumu jautājumiem. Un šajās uh, ziņojumos tātad mēs uh, izvēlēmies nedaudz atšķirīgu pieeju, un tiem ir arī atšķirīga struktūra no pagātnes ziņojumiem. Mēs skatījām uh, jautājumus, uh, kas ir saistīti ar CVM lēmumiem, un vērtējām arī, cik tālu dalībvalsts ir tikušas, un varam teikt, ka rezultāti ir pozitīvi. Uh, un eh, eh, dalību valstīm vajadzētu eh, pātrināt savu darbību, lai noslēgtu šī mehānismu darbību. Mēs arī esam izteikuši konkrētus ieteikumus, kā to izdarīt. Kādreiz komisijai jautāja izteikties skaidrāk par CVM aptvērumu un par to, kas vēl ir jādara. Un šie ziņojumi un to struktūra arī ir uz to vērsti. Uh, E, ieteikumi, kas ir izteikti, ir pilnvērtīgi un pabeigti. Un e, vismaz tā kā tas ir aprakstīts e, ziņojumos, tur ir runāts arī par to, kas jādara, lai šis progress būtu uh, neatgriezenisks. Nu, tagad skatīsimies uz kritērijiem un panākto progresu. Nākotnē būtu eh, jānoslēdz šīs te eh, kritēriju sadaļas, un tad, kad visi ieteikumi tiks izpildīti, tad CBM tiks noslēgts no komisijas puses. Komisija arī vēlas uzsvērt, ka mēs uzskatām, ka tas ir saskaņā ar eh, mērķi noslēgt CBM tagadējās komisijas mandāta laikā. Uh, bet, lai nodrošinātu, ka tiktu sasniegti rezultāti, būs vajadzīga aktīva darbība, un daudzi ieteikumi arī balstās uz ideju, ka, ja pareizie mehānismi būs uh, uh spēkā, lai pierādītu, ka ir nodrošināta atbildība, pārskata atbildība, tad uh, um, arī mēs redzēsim, ka ir nodrošināta ilgtspējība. Uh, Un komisija arī izlēma izmantot iespēju abos ziņojumos uzsvērt to, ka mēs eh, neuzskatām, ka CVM eh, drīkst piesaistīt lēmumiem citās jomās. Lai tagad šos divus ziņojumus skatītu vienu pa vienam, sākšu ar Bulgāriju. Eh, tātad, kāda ir šī desmitgada analīze? Pirmie trīs kritēriji Eh, skar dažādus tieslietu reformas jautājumus. Būtisks progress ir panākts, eh, veidojot eh, stabilu konstitucionālo ietvaru. Ir arī zināms progress juridiskajā ietvarā un profesionalitātē, atbildībā un efektivitātē runājot par tiesu sistēmu. Tieslietu reformas stratēģija no 2015. gada šeit ir ļoti svarīgs dokuments augstākā tiesu padome tagad ir ar divām palātām, var skatīt prokuroru un tiesnešu jautājumus, tur ir caurskatāmāki noteikumi, viens tiesnes, viens, viena balss, vēlēšanās un vēlēšanas šovasar būs būtisks tests um, lakmus tests, lai pārbaudītu, vai šie noteikumi darbojas un vai sabiedrība uzticas tiesām. Tiesu inspekcijai ir jaunas pilnvaras, un uh, vairāk pilnvaras ir dotas individuāliem tiesnešiem tiesu pārvaldes struktūrās. Uh, vēl ir uh, runa par kriminālu procesu, uh, krimināla likuma piemērošanu, organizētās noziedzības apkarošanā un arī prokuratūras darbībā. 2016. gadā uh, Eh, tika koordinēts eh, projekts, eh, lai sniegtu palīdzību, un tas noslēdzās ar neatkarīgu analīzi attiecībā uz Bulgārijas prokuratūru. Un arī šis pētījums varētu tikt izmantots tālākajā darbā. Krimināla izmeklēšana un nopietnu noziegumu sakarā vēl ir izaicinājums Bulgārijā. Uh, Eh, tur vēl ir problēmas, un arī korupcijas un organizētās noziedzības kritērija vēl nav izpildīti. Ir tomēr būtisks izmaiņas bijušas organizētās noziedzības eh, jautājumā um, eh, un jomā, un mēs redzam, ka situācija ir līdzīga arī citām dalību valstīm. Uh, Ir arī bijusi būtiska institucionāla attīstība, un tomēr vēl ir būtiski e, trūkumi, kā piemēram krimināla procedūrā, kur ir visbūtiskākās problēmas ir cīņā pret korupciju. Neskatoties uz e, būtiskajiem pūliņiem, kas ir pielikti pēc iestāšanās e, Eiropas Savienībā, un neskatoties uz to, ka ir pieņemta ambicioza um, korupcijas apkarošanas stratēģiju 2015. gadā. Šī stratēģija joprojām ir tikai savos uh, agrīnajos posmos un uh, pretkorupcijas likums, kas tika piedāvāts parlamentām 2015. gadā, uh, ļoti lēni virsās uz priekšu. Un tas rada bāžas, ka uh, nav tāda īsta politiskā konsensa, lai šo darbu īstenotu. Uh, Bulgārijai vēl ir jāsasniedz uh, augsta līmeņa korupcijas lietu pienācīga izskatīšana. Uh, Viens no ieteikumiem ir um, ņemt vērā 2015. gada pretkorupcijas stratēģijas ieteikumus, tos īstenot, uh, izveidojot uh, efektīvu pretkorupcijas iestādi, bet ir arī jāveic pasākumi, lai veiktu zema līmeņa korupcijas apkarošanu augstrisks sektoros. Uh, Visā visumā progress Bulgārijā nav bijis tik straujiš, kā sākotnēji tika gaidīts, un joprojām ir eh, būtiski izaicinājumi, kas ir jārisina, un tomēr ar izlēmību šos te ziņojumā a, eh, iesniegtos a, eh, ieteikumus var sasniegt a, pārskatāmā laika periodā. Tagad pieskarsimies Rumānijai, Rumānijas ziņojumam. Uh, Šī desmitgadu pieeja ļāva komisijai identificēt būtisku progresi virknē jomu. Runājot par tiesu sistēmu, ir bijis būtiska iznala attīstība, un tiesas ir kļuvušas profesionālākas, ir palielināti to resursi, tiesa augstākā padome ir sevi izveidojusi kā tiesu sistēmas pārvaldi un uh, aizvien vairāk um, aktīvāk aizstāva tiesu neatkarību. Uh, joprojām problemātisks ir tiesu lēmumu neizpildīšana. Uh, ir bijusi arī reakcija uz šo progresu uh, gan uh, politiskajā, gan uh, mēdīju jomā ir uzbrukumi tiesu institūcijām. Uh, ir bijušas būtiskas tieslietu reformas, ir modernizēts uh, civillikums un krimināllikums, uh, tiek vairāk respektētas taisnīgas tiesas uh, uh, noteikumi, ieteikumi, tāpēc fokusējas uz ierobežot jautājumu skaitu, kur ir jārisina trūkumi, ir jāveicina efektīva sadarbības starp institūcijām un jānodrošina ilgspējība. Uh, jaunā tiesa augstākā padome, kas sāka darboties šā gada sākumā, būs ar būtisku uzdevumu. Tai būs jāīsteno skaidra reformas stratēģija. Runājot par integritāti, Nacionālā aģentūra ir parādījusi būtiskus rezultātus kopš 2013. gada pat delikātās jomās, kā piemēram vēlēšanas un valsts iepirkums. Jautājums ir, um, vai tiesiskais ietvars ir pienācīgs, to vēl nav uh, izdevies uh, ieviest tādu skaidru, konsolidētu uh, tiesisko ietvaru, juridisko ietvaru šai te jomā. Un arī aģentūras secinājumi nevienmēr tiek ieviesti, pat ja tiesas spriedums tos apstiprina. CVM ziņojumi konsekventi ziņo par korupcijas apkarošanu eh, kā jomu, kur eh, Rumānija ir guvusi būtisku progresu. Eh, un šeit ir jāmin gan prokuratūra, gan tiesas. Ir izveidota jauna um, aģentūra um, īpašuma pārvaldībai, un tomēr uh, E, juridiskā ietvara e, stabilitāte joprojām rada bāžas, un tas ir uzsvērts arī šai janvāra ziņojumā. Ir arī skaidra saigna starp šī darba efektivitāti un e, plašu kritiku plašsaziņas līdzekļos un politiskajā vidē, piemēram, kad tiesneši atstakās atcelt imunitāti. Uh, Un um, pēdējais ieteikums ir uh, turpināt papildus pasākums, lai cīnītos pret korupciju visos līmeņos. Tā joprojām tiek atzīsta kā būtiska problēma. Uh, zema līmeņa korupcijas lietu uh, tiesāšana ir kļuvusi par prioritāti uh, prokuratūrai, un uh, Nacionālā pretkorupcijas stratēģija um, dod būtisku ietveru rīcībai, bet ir jādara vairāk korupcijas profilakses ziņā un ir jābūt proaktīvai pieejai no valsts pārvaldes puses, lai novērstu iespējas korupcijai. Tā ir tā atslēgus panākumiem. Visā visumā varam secināt, ka abos ziņojumos ir pozitīvs novērtējums. Ja uh, ieteikumi tiks īstenoti, tad uh, CVM mēs varēsim noslēgt. Protams, ja attīstība sāktu virzīties pretējā virzienā, um, tad komisijai um, būtu jālem citādāk. Komisija cer, ka tagad izvēlētā pieeja abās dalībvalstīs, kuras ir uh, izvēlēsies valdība, ļaus visām svarīgākajām institūcijām uh, sadarboties, ieviest šos ieteikumus un noslēgt CVN mehānismu darbību. Vai tas tiešām notiks, būs atkarīgs no visu uh, pušu iesaistas, valdības, parlamenta, tiesu aktivitātes un iesaistas un arī no citiem partneriem. Mēs ceram, ka uh, Šis iedrošinošais vēstījums veicinās reformu veikšanu, lai varam sadarboties, lai sasniegtu šo mērķi. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad vārds eh, deputātiem, kuri vēlas izteikties. Uh, Makovei kundze, Stīvenses kundze, Grapīnī kundze, Sogora kungs un arī citi piesakās runāt. Ļoti labi, paldies! So start, uh... Sāksim uh, pēc grupu secības. Vispirms vārds Gabriels kundzei lūdzu. yes? Yeah. Ms. Gabriel, you have the floor. That's fine. Lūdzu, Gabriels kundze, jums vārds. Merci, merci, monsieur le président. Paldies, paldies, priekšsēdētāj kungs. Es uh, runāšu bulgāru valodā. Es gribētu pateikties uh, komisijai par uh, šo ziņojumu par Bulgārijas progresu saskaņā ar eh, sadarbības un pārbaudas IPCVM mehānismu. Pirms desmit gadiem Bulgārija un Rumānija iestājās uh, Eiropas Savienībā, arī desmit gadi ir pagājuši kopš CVN mehānisma uh, izveidas, un jau pašā sākumā gribētu pateikt, ka šis mehānisms ir bijis ļoti uh, noderīgs, lai īstenotu reformas abās valstīs. Uh, Šis mehānisms palīdzēja Bulgārijas valdībai veikt reformas tiesu sistēmā un arī cīņā pret korupciju. Jānorāda, ka pēdējos gados ir uh, parādījušies daudzi jautājumi par šī mehānisma efektivitāti. Nav skaidru kritēriju, kas uh, varētu novest pie šī kritērija, pie šī mehānisma noslēgšanas. Uh, ir ļoti svarīgi, lai būtu skaidrs uh, ietvers, lai būtu skaidri termiņi, laika termiņi, kad tad ir jāizpilda kritēriju. Es gribētu apsveikt komisiju ar to, ka pēdējā ziņojumā ir skaidri definēti šie soļi, kas ir jāspēr. Uh, Un pirmo reizi ir patiešām konkrēti ieteikumi formulēti, un mans jautājums ir, vai, ja šie ieteikumi tiks īstenoti, vai tad CVM tiks apturēts. Pēdējā ziņojumā ir daudz, ir rekomendācijas par lielāku caurskatāmību un regulāriem ziņojumiem, es gribētu saņēmt detalizētāku informāciju, kā tieši tas notiks. Vai mēs uh, sakosim tai procedūrai, ko sakojām līdz šim, saskaņā ar kuru tiesiskums ir bijis galvenais princips, tiesisks valsts princips un arī dialogs ar komisiju ir bijis svarīgākais. Ko jūs vēlētos, uh, lai mēs mainītu? Uh, Un es pieminēju tiesiskumu un gribētu pieminēt, ka pagājušā gada oktobrī Eiropas parlaments pieņēma priekšlikumu obligātam uh, Eiropas Savienības tiesiskuma mehānismam, kam būtu uh, jātiecas uz visām dalībvalstīm. Un tam būtu jāpalīdz novērtēt visu dalībvalstu progresu. Un uh, šajā ziņā būtu jāatsakās tad no atsevišķa mehānisma Rumānijai un Bulgārijai, vai komisija strādā pie šī jautājuma ātrākas virzīšanas un šī ieteikuma ieviešanas. Ir daudz faktoru, kas būtu jāņem vērā, un daži no šiem faktoriem nav uh, tādi, ko var izpildīt tikai atsevišķas valstis. Uh, šīs divas valstis. Mums ir jānodrošina tiesiskums un pilnīga caurskatāmība. Um, bet um, varbūt arī tieši tāpēc uh, šie mehānismi, kas attiecas tikai uz uh, divām valstīm, būtu jāpārskat. Mums ir vajadzīgs visa Eiropas demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesība aizsardzības mehānisms. Tikai tādējādi uh, um, jā, tas, ko Žansklāts Junkers uh, minēja par mehānismu atcelšanu uh, šīs sasaukuma laikā, tikai tad tas varēs īstenoties. Paldies, Grapīniekundze, lūdzu. Uh, Paldies, priekšstādāja kungs. Uh, arī es runāšu dzimtajā valodā, rumāņu valodā. Uh, Paldies, ka mēs varam diskutēt par šo jautājumu šodien, un paldies komisijai par prezentāciju. Un tāpat arī, kā mana kolēģa, es runāšu par abām valstīm ir pagājuši jau desmit gadi kopš šo pasākumu ieviešanas, un ziņojumā par Rumāniju tiek runāts par attīstību. Esmu ļoti priecīga par to, ka ilgtspējīga attīstība tiek uzsvērta. Un pieprītu arī Gabrielas kundzei no tautas partijas uh, grupas un uh, gribu teikt, ka mehānisms, kas tiek attiecināts uz uh, divām valstīm, tas vairs nav atbilstošs. Būtu jābūt instrumentam attiecībā uz visām dalību valstīm, jo galu galā. galā Korupcija un organizētā nozīmība, noziedzība ir uh, izplatīts un ir vajadzētu būt vienotam mehānismam, kas ir attiecināms uz visām valstīm. Pirms es uh, uzdodu jautājumu, gribu uh, izteikt uh, piezīmu un pateikt, uh, ka ziņojumā par uh, Rumāniju. Uh, tiek uh, kritizēta tieslietu sistēma Rumānijā un ne tikai Rumānijā. Taču uh, šeit uh, tiek uh, kritizēta uh, atsevišķu uh, personu darbība. Iedzīvotāji uh, nekritizē uh, sistēmu uh, šādā izpratnē, bet vēl skaidru uh, sistēmu. Mēs uh, esam. Uh, Integritātes aģentūru mēs a, esam izveidojuši nacionālo uh, pretkorupcijas iestādi, taču ir tādas personas, kas viss mm, princips neievēro. To es arī varu tā apstiprināt kā domu. Tas tiek kritizēts. Un gribu uzdot arī jautājumu, vai a, ir iespējams a, dot atbildu pilsoņiem a, par komisijas nostāju attiecībā uz šiem mehānismiem kad uh, tas uh, attiecībā uz divām valstīm uh, tiks uh, atcelts un vai jau ir veikti pētījumi, kas ļautu mums ieviest modernu uh, pārva uzraudzības uh, sistēmu, kas būtu spēkā visā Eiropas uh, Savienībā. Ir nepieciešams tieslietu mehānisms uh, visām valstīm, tāpat arī pienākums atskaitīties uh, prokuroriem 27 valstīm būtu uh, jāievieš un uh, gribētu saņemt konkrētu atbildi un paldies jau par par eh, iespējamām atbildēm. Paldies! Tagad Makovei kundze nākamā runātāja. Mulțumesc! În primul rând vreau să... Paldies, priekšstādātāja kungs! Es gribētu teikt paldies komisijai par 2016. gada decembrī pieņemto lēmumu. attiecībā uz uh, Rumāniju un Bulgāriju, kas uh, kopš 2007. gada ir Eiropas Savienības dalība valstis. Es runāju par toreiz ieviesto uh, mehānismu, domāju, ka uh, mehānisms kā tāds bija ļoti nozīmīgs uh, korupcijas apkarošanai un tieslietu sistēmas reformām. 2005. un 2006. gadā Rumānijā Mm, nepārāk daudz tika sasniegts korupcijas apkarošanā. Šis uh, izveidotais instruments bija īpaši noderīgs. Ja mēs paraugamies uz uh, uh, ziņojumiem pēdējo desmit gadu laikā, tad redzam, ka ir paveikts zināms uh, progress. Kā ir uh, bijuši spriedumi attiecībā uz uh, politiķiem no visām politiskām partijām? Uh, Arī pret uh, oligarhiem ir pieņemta lēmuma, tāpat arī pilsētu mēri, augsti ierēģi, dažādas citas personības. Un tas ir ļoti um, nozīmīgi iedzīvotājiem. Iedzīvotāji redz, ka likums ir uh, spēkā pret uh, visiem. Visos komisijas ziņojumos mēs redzam, ka komisija pasvītro to, ka nav politiskas uh, vēlmes dažkārt. Uh, politiķiem Rumānijā uh, apkarot uh, korupciju. To mēs redzam, vērtējam dažādas indikātors, nu, piemēram, in, uh, imunitātes atcelšana. Šos pieprasījumus uh, nosūtāt pakaļ un dažiem politiķiem ir priekšroka. Es vēlos izteikt manu viedokli. Bieži esmu uh, jau runājis pēc CPM Nacionālā uh, korupcijas apkarošanas uh, iestāde uh, nedarbotos. Uh, tā būtu uh, visdrīzāk nu, tikai tāda fiktīva organizācija, kas nemaz nebūtu uh, uh, aktīvi darbojusies, uh, nu, burtiski tā kā tīģers bez zobiem. Mēs esam ļoti uzmanīgi raudzījušies, kā šī institūcija strādā, arī komisija to ir uzraudzījusi, arī tiesiskajam ietvaram attiecībā uz šīs direkcijas darbību ir um, ļoti nozīmīgs progress. Um, Tik uzraudzīti arī uh, likumi, tāpat arī uh, ģenerāla prokurora iecelšana. Un tas bija mums ļoti nozīmīgi. Tagad par to, vai šis mehānisms jāturpina. Man liekas, ka tas darbs ir jāturpina tik ilgi, kamēr mērķi tiek sasniegti, kas ir formulēti CPM. Es esmu runājusi arī ar citiem kolēģiem, kas ir strādājuši iepriekšējos sasaukumos, lai mums būtu šāds mehānisms visām Eiropas valstīs, Eiropas Savienības valstīs. Tāds mehānisms ir nepieciešams, taču tas nenozīmē, ka CVM pazustu tik, kamēr mērķi nav sasniegti, jo kamēr šāds instruments darbojas, tas ir veiksmīgi, jo daudz politiķi nevēlas atrasties tiesē. Es jau daudz gadus dzirdu, ka katreiz, kad politiķis tiek notiesāts, ak, nabadziņš, tas nebija taisnīgi, un tieslietu sistēma ir pārspīlējusi, lai arī vēl tāpat arī vajadzētu paplašināt uh, aptvērumu. Rumānijai un Rumāņiem tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu sasniegt nosprāktos mērķus, lai mēs varētu atrisināt a, problēmas, kādas ir a, apzinātas korupcijas a, apkarošana, ir jāturpina, jānovērš korupcija. Uh, iepirkumos mums ir jātīst uh, demokrātija, spēcīga demokrātija, kas nebalstās uz korupciju, jo bez uh, korupcijas apkarošanas nav brīvā tirgus, uh, brīvas konkurences un uzticības valsts institūcijām. Tātad vēlreiz liels paldies uh, komisijai, un es domāju, ka jo vairāk mehānismu tiek attīstīti, jo labāk, uh, jo tas nozīmē augstāku spiedienu uz uh, politiķiem, kas uh, tad uh, aktīvi rīkojas un nepratojas korupcijas apkarošanai. Paldies! Paldies nākamā runātāja Хусменов Скунзе. Комисията Либе обсъждаме поредния доклад от Муни. Paldies, priekšsēdētāji. Libe komitejā mēs atkal apspriežam uh, vienu uh, no kārtējiem progresa ziņojumiem par Rumāniju un Bulgāriju. Kas tad tagad ir mainījies? Mūsuprāt, ziņojumā ir arī ieskicēts tāds uh, ceļš uz priekšu nākotnē. Un bieži vien ir uh, bijušas arī tādas nepilnības ziņājumos vai pretrunas. Uh, un neatbilstības, bet eh, tagad ziņojumā ir eh, norādīts, kā varētu sasniegt progresu, lai piepildītu visus nosprostos kritērijus. Protams, eh, tādēļ jau mēs neaizmirsīsim arī faktu, ka Eiropas Savienībā ir dažādas vienošanās, domājot par tiesiskumu. Tas viss, protams, ir jāīsteno un Jāsaka, ka komisija ir arī atzīmējusi faktu, ka Bulgārijā un Rumānijā tieslietu sistēma strādā normāli un CVM tiek īstenots. Tas tiek attiecināts uz šīm divām valstīm, bet ne uz citām. Un jāsaka, ka ir fakti, kas tiek izmantot pret Bulgāriju un Rumāniju, ja mēs spriežam par iestāju Schengenas zonā. Un nevajadzētu te. Uh, nošķirt to, kas ir teikts CVM ziņojumos un uh, ziņojumos par citām politikas jomām. Bet es gribēju teikt, ka ziņojumi tiek izmantoti, lai šīs abas valstis joprojām, uh, lai tām kavētu iekļūšanu Schengen zonā, neskatoties uz visu kriteriju izpildi. Tieši tādēļ es ceru, ka būs kaut kāds aizstāšanas mehānisms, kas aizstāšanas kas attieksies pilnīgi uz visiem un kas nesīs līdzi cerētās pārmaiņas, kas būs ilgspējīgas. Un šo instrumentu ir jāizmanto attiecībā uz visām dalību valstīm, ne tikai dažām. Paldies. Kuris, Mr. Sugo. Paldies, Šogorkungs. Thank you. With the support of the EU, mean... Paldies Jāsaka, ka Bulgārija un Rumānija ir spērušas liels soļus uz priekšu jurisdikcijas jomā, un es ceru, ka šis temps tiks saglabāts. Bet, ja mēs runājam par korupcijas indeksu, joprojām abas valsts atrodas saraksta apakšgalā, tātad tā, tām ir slikti rādītāji, runājot par korupcijas apkarošanu, un komisija ir arī paudusi lielas bāžas, runājot par tiesiskumu, tiesiskumu pārkāpumiem šajās valstīs un uh, kas notika Rumānijā, kad uh, Nacionālā uh, korupcijas direkcija izmeklēja pret katoļu baznīcu celtās apsūdzības, runājot arī par um, Ungāru minoritātes skolu, kurā gāja 400 bērni, un uh, bija arī izvirzīts apsūdzības pret šo skolu, it kā tur būtu bijusi korupcija. Uh, Un ir bijuši nelieli uzlabojumi, runājot par tieslietu sistēmas reformēšanu Rumānijā, bet ir ārkārtīgi daudz darāmā vēl joprojām, arī ņemot vērā CVM norādīto. Un minoritātes ir arī bieži vien pieredzējušas tad, kad tiek vaināts spiediens no ES puses, nu tad atkal situācija var mainīties uz slikto pusi. Un ir cilvēki, kas, um, nu, nevar bieži vien tik brīvi izmantot savu dzimto oficiālo valodu valstī un pēc režīma. Um, maiņas, arī uh, daudzi tiesas spriedumi ir tikuši mainīti. Un es domāju, tā vietā, lai runātu par CVM beigu datumu, īstenībā vajadzētu rūpīgāk pastīties uz tieslietu sistēmas darbību šajā valstī. Paldies! Much, Paldies Šagoru kungam! Zipels kungs! Thank you very much and thanks! Paldies! Paldies arī komisijai par sagatavotajiem ziņojumiem. Mums pašiem vajadzētu atminēties, eh, kurā gadā Bulgārija un Rumānija kļuva par ES dalību valstīm un kādu situāciju toreiz valdīja. Un pretēji citām jaunajām dalību valstīm Bulgārijā un Rumānijā uh, bija uh, citādāka situācija. Tās bija visai nabadzīgas un pilnīgi visās sabiedrības jomās bija vērojama augsti eh, korupcijas rādītāji. Un, diemžēl, tas bija tā ierasta. Tā bija ierasta praksa ilgu gadu garumā abās valstīs. Mums vajadzēja eh, parūpēties, lai valstis varētu nostāties uz Eiropas ceļa un mainīt savus ieradumus. Tādēļ arī tieši attiecībā uz šīm divām valstīm tika izveidots CVM. Uh, kontroles un pārbaudas mehānisms. Jā, nu desmit gadi vēstures gaitā nav pārāk ilgs laiks, bet uh, jāsaka, ka valstis ir uh, panākušas ievērojumu progresu. Protams, darba vēl ir daudz. Mums nevajag izmantot divējādus standartus. Komisija pareizi norādīja, ka uh, jurisdikcijā un tiesiskumā ir panāks progress, bet tas ir bijis ļoti gaus. Būsim vaļasirdīgi korupcijā, līdzekļu produktu um, nelegālā izmantošanā, nesaimnieciskumā, arī citās dalību valstīs uh, cīņa pret to notiek ļoti lēni. Un uh, mehānisms uh, tika izveidots vairāk iemeslu dēļ, it sevišķi Bulgārijā un Rumānijā tas tiek piemērots, bet arī citās dalībvalstīs situācija ir mainījusies. Un es gribētu dzirdēt no tiem kolēģiem, kas visu laiku runā par Romāniju. Uh, dzirdēt arī to pašu no viņu mutes par Ungāriju. Diemžēl tā ir jādara. Arī tur ir korupcija, arī tur uh, valsts līdzekļi tiek negodīgi tērēti, ir bijuši pietiekam daudz Olaf ziņojumu par to. Nu, būsim godīgi un vaisirdīgi. Un jāsaka, ka arī citās valstīs ir vērota. Uh, sabiedrisko līdzekļu, valsts līdzekļu tērēšana, eh, izšķērdēšana, un tas notiek ne tikai. Um, Tas notiek ne tikai uh, Austrumēropā, arī dažās Rietumēropas valstīs tas ir vērojams. Mums ir jāatbalsta Rumānija un Bulgārija, lai tās varētu turpināt uh, iet pa šo ceļu cīņā pret korupciju. Un man nešķiet, ka entuziasms būtu noplacis. Uh, Protams, mums vajadzētu abas valsts šajos centienos atbalstīt, un es varu piekrist arī kolēģu domām, ka diemžēl mums ir eh, jāievieš līdzīgi kontrols mehānismi arī citās valstīs. Un nevajadzētu pievērt savus acis, eh, skatoties to, kas notiek citās valstīs. Paldies! Paldies! Tagad uh, Helga Stīvens lūdzu. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētā kolēģi. Es vēlējos pateikties komisijai par eh, sagatavotiem ziņojumiem par CVM. Rumānija ir uh, sasniegusi ievērojumu progresu, un to ir jāturpina cīņa pret korupciju, lai uh, antikorupcijas direkcija un citas uh, iestādes varētu darboties pietiekami efektīvi, nav jārunā par uh, uh, jaunu procedūru prokuroru iecelšanai. Līdzšinējā procedūra sevi ir pierādījusi proksē. Antikorupcijas direktorāta uh, prokuroru un arī citus prokurorus ir jāieceļ saskaņā ar jau spēkā esošiem likumiem, kas ir pierādījuši savu efektivitāti. Uh, Un, ja mēs runājam par uh, tiesisko ietvaru, arī tas darbojas pietiekami labi. Un ir jāatzīmē, ka. Uh, Rumānijā ir patiešām panākts daudz cīņā pret korupciju, un tie politiķi, kas mēģina šo mehānismu vājināt, ir jāapstādina. Nedrīkst arī pieļaut to, ka viņi groza likumus savā labā un mēģina mazināt antikorupcijas eh, direkcijas pilnvaras un mēģina arī nomelnot eh, cilvēkus, kas strādā šajā iestādē plašsaziņas līdzekļos. Uh, Un Eiropas komisijai ir jāturpina atbalstīt uh, Rumāniju cīņā pret korupciju. Mēs nedrīkstam uh, Rumāniju uh, apzīmogot kā tādu otro roku valsti, kā tādu mazvērtīgāku valsti, kā to uh, pauž daži politiķi. Rumānija ir Eiropā, un Eiropa ir Rumānija. Mums ir jāatceras, ka tiesiskums ir viens no Eiropas Savienības galvenajiem principiem. Uh, Korupcija nogalina, nogalina korupcija valstis padara nabadzīgākas, tā uh, nelabvēlīgi ietekmē konkurētspēju, tā uh, lauža pilsoņu uzticību institūcijās un uh, pārties, kas ir pie varas. Paldies! Paldies! Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа. Радо Конкс, луд, пълдес. Es gribēju pateikties eh, komisijai par šiem ziņojumiem. Un es esmu bulgāra deputāts. Es gribu teikt, ka mēs jau eh, pirms desmit gadiem iestājāmies Eiropas Savienībā un daudz, kas ir panākts, uh, lai cīnītos pret korupciju un citiem pārkāpumiem. Tas ir arī redzams CVM ziņojumos, bet jāsaka, ka ziņojumos šīs pozitīvās pārmaiņas nav pietiekami uzslavētas. Un īstenībā pārmaiņas lielā mērā arī tika panāktas tādēļ, ka bulgāri pilsoņi vēlējās tās, viņi vēlējās godīgumu un tiesiskumu, viņi vēlējās, lai sistēma tiktu modernizēta un būtu efektīvāka. Ziņojumā lasāmie ieteikumi nav sistemātiski, un brīžiem tie pat ir uh, nekonsekventi. Mums varbūt vajadzētu to lasīt kā tādu mantru. Un jāsaka, ka tikai divi komisijas ierēģi, eh, kas eh, veica pārbaudes, eh, viņiem nav pieredzes ne tieslietās, ne jurisdikcijā, un viņi nu, strādā pilnu laiku un pārbauda reformu ieviešanas tempus. Un jāsaka, ka reformas tika īstenots ne jau tādēļ, ka kādam Briselē šķita tas ir nepieciešams, nē, ne, tieši tādēļ, ka nāca impuls no pilsoniskās sabiedrības. Tas ir process, kas uh, uzsākās, kad abas valsts iestājas Eiropas Savienībā, bet, nu, tagad jau ir pienākuši citi laiki. Uh, Manuprāt, mehānisms ir diskriminējošs, jo tas tiek attiecināts tikai un vienīgi uz divām dalību valstīm. Jā, nu nav nekāds noslēpums, ka visā Eiropas Savienībā ir vērojama korupcija. Diemžēl mehānisms tiek izmantots ļaunprātīgi. Tas tiek izmantots politiskiem nolūkiem un uh, kavē piekļuvi Schengenas zonai lai gan tas arī nav viens no uh, oficiālajiem kritērijiem, lai valstis iestātos Schengens zonā. Tādēļ mums šis mehānisms pēc iespējas ātrāk ir jāizstāj ar Eiropas demokrātijas mehānismu, kas balstās uz objektīviem kritērijiem, kas bez izņēmuma attiecas pilnīgi uz visām dalību valstīm un gribētu arī palūgt komisijas pārstāvjiem atbildēt uz jautājumu, cik daudz tas vispār izmaksā, cik izmaksā tādu CVM ziņojumu sagatavošana, cik daudz naudas tad nāk no uh, nodokļu maksātājiem. Tiek izmantoti kaut kādi ārējie eksperti, tiek uh, izmantoti ārpakalpojumi gadu garumā, un kad mēs uh, parlamentā uh, pagājuši nedēļ par, pri, balsojām par jaunu priekšlikumu, tas īstenībā būtu ļaus izveidot tādu pan-Eiropas mehānismu. Paldies! Pēdējais runātājs tagad ir Pavelkungs. Paldies! Progresele menționate și de comisie și de foarte mulți colegi din sală. Jā, pirmkārt, es gribētu atzinīgi vērtēt sasniegto progresu, par to runāja jau arī daži mani kolēģi. Taču atšķirībā no kolēģiem, kas uzsver to, ka mehānismu saglabā, es domāju, ka tam ir jāpazūd. Tas ir mehānisms, kas tiek pielietots attiecībā uz tikai divām valstīm. Uh, desmit pēdējo gadu laikā ir sasniegts liels projekt, progress. Mēs esam skaidrus mērķus nosprauduši pēd, pagājušajā nedēļā. Timermans kungs bija Rumānijā un ar mūsu iekšlietu un tieslietu ministriem runāja un diskutēja par to, kā komisija strādā, lai atceltu CVM mehānismu, un visi trīs uzsvēra to, ka mehānismu var atcelt, ja mērķi tiek sasniegti, tie mērķi, ko esam nosprauduši kopā. Nedrīkst aizmirst arī to, ka tagad, kad mums ir šie nospraustie objektīvi, mēs varam uh, arī jau runāt par plānu, kā to sasniegt. Taču negribu, lai uh, viss notiktu tāpat, uh, kā tas notika, uh, kā jautājumā ar Schengen zonu. Tad, kad mēs visu izpildām, visu izdarām, un mums uh, tomēr uh, saka, ka mehānisms uh, tiek saglabāts uh, un arī politiski tiek izmantots. Nē. Uh, Šie mērķi ir tehniskas dabas un jāvērtē kā tādi. Tiesiskā valsts jāuztur un tiesiskā valsts tas nozīmē kaut ko citu. Tie, kas pazīst situāciju Rumānijā, tie zina, par ko es runāju. Pamattiesības jārespektē. Neatkarība no jomas. Paldies! Thank you very much. Um, we have... Paldies! Ir vēl kas, ko gribēja piebilst Makovejs kundze, bet lūdzu esiet lakoniski, mums nav e, pārāk daudz laika, un, protams, arī atbildes vēlamies uzklausīt, lūdzu. Mulțumesc pentru că s-a făcut legătura între... Paldies. Tika e, runāts e, starp saikni, starp CVM un Schengen, to kolēģi no citām partijām veica tie, kas tagad ir pie varas Rumānija. Es gribētu runāt par faktiem. Nīderlanda bija valsts, kurai vēl bija jāapstiprina šis punkts. Un viņa teica, ka mums ir nepieciešama divi pozitīvi CVM ziņojumi. Pirmais bija 2011. gadā, bija arī politiskā vēlme, un otrs 2012. gadā. Tas bija ļoti negatīvs. Toreiz sociāldemokrāti un ALDE nu, sabradāja tiesisko valsti. At, atcerieties prezidenta atcelšanu, tāpat arī citas problēmas. Un tādēļ nevarējām iestāties Schengens zonā. To vainas dēļ, kas tagad par to runā sociāldemokrāti un Alde. Um, yes, we shouldn't kolēģi. Nevajadzētu tagad uzsākt jaunas diskusijas. Mums vajadzētu runāt uh, tikai par CVM ziņojumiem, un uh, visas politiskās grupas pieminēja daudz svarīgs jautājumus, arī tos uzdeva, un tagad došu vārdus Līsa kungam no komisijas uh, ģenerāla sekretariāta atbildēt uz jautājumiem, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Centīšos atbildēt uz uh, uzdotajiem jautājumiem pēc iespējas plašāk un gribēju uzsvērt un pašreizējās kolēģijas kontekstā tas ir tapis vēl skaidrāks, ka komisija vienmēr ir runājusi par tiesiskumu un likumu ievērošanu visā Eiropas Savienībā. Nu, tā ir tā, tas ir tāds vadmotīvs uh, šim kolēģijai. Un pagājušā gada rudenī bija arī debates par uh, tāda horizontāla ietvara izveidi, un komisijai šis vadmotīvs šķita ļoti piemērots visai savienībai kopumā. Un tika domāts arī par attiecīgu mehānismu izveidi. Pat, ja komisijai vēl joprojām rodas jautājumi, nu kāds īsti izskatītos šis modelis. Tas īstenībā ir viens no mūsu projektiem Eiropas Savienībā. Tika pieminēti konkrēti cilvēktiesību gadījumi, arī procedurālās tiesības. Ir jau arī izveidots cilvēku tiesību ietvars, ir uh, cilvēku tiesību tiesa. Un, ja mēs runājam par tiesiskumu un likumu ievērošanu Eiropas Savienībā, protams, taču ir dažādi juridiskie instrumenti, ir iespējas vērsties tiesā, ir Eiropas cilvēktiesība tiesa, ja šāda nepieciešamība pastāv. Tātad mehānisms jau ir izveidots. Ja mēs runājam par CVM, Jāsaka, mehānisms tika izveidots ņemot vērā konkrēts apstākļus, kas valdīja tajā brīdī. Un tas ir bijis tāds kā dažādu tiesiskuma mehānismu apvienojums. Un CVM ir ļoti koncentrēts mehānisms. Kas nav domāts, lai kaut ko perfekcionētu. Tad, kad mēs izpētījām jūra barometru rezultātus, un pārliecinājamies, ka apmēram 70% no Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem vēlas tādu normālu, salīdzināmu standārtu, ko varētu arī attiecināt uz citām valstīm, kas būtu pietiekami vienkārši izmantojums. Es domāju, tas lielā mērā arī sasaucas ar uh, komisijas centieniem. Komisija CVM uh, uztver ļoti nopietni. Ir uh, mums arī pārmest, citreiz, ka ir vai nu par maz, vai par daudz resursu tam piešķirti, nu, bieži vien tāda lēkāšana no viena grāvi otrā, un komisija uzskata, uh, ka mēs um, atvēlam mehānismam tieši tik daudz resursu, cik ir nepieciešami tā rīcības spējai. Un mēs, protams, vēlamies resursus apsaimniekot arī tādā atbildīgā veidā. Uh, un padomes secinājumos katru gadu Tiek runāts arī par komisijas darba metodēm, un tas vienmēr ir ticis atzinīgi vērtēts. Un Eurobarometra pētījumos mēs varam redzēt, ka īstenībā sabiedrības vairākums dalību valstīs uzskata, Eiropas Savienības līmenim ir jātiek nodrošinātam tādā veidā. Mēs savus uzdevumus veicam patiešām pēc labākās sirdsapziņas. Man bija prieks dzirdēt ka deputāti bija arī pamanījuši lielāku precizitāti šī gada ieteikumos. Arī izskanēja jautājums par uh, ziņošanu, par informācijas sniegšanu. Mēs cenšamies panākt to, lai tiktu ziņots ne tikai komisijai, bet arī citām institūcijām, lai būtu lielāka šī informācijas plūsma. Un tādā veidā ir arī iespējams garantēt tādu labāku ilgtspēju un pārskatu atbildību, ja tiek izmantoti nepieciešamie instrumenti. Un komisijas prāta eh, šis ir īstais brīdis, lai turpinātu uzsākto darbu un lai turpinātu eh, novērot eh, uzsākto reformu gaitu. Paldies! Thank you very much. Paldies! Paldies par šo izklāstu un atbildēm esam izskatījuši šo darba kārtības jautājumu. Gribēju pateikties eh, visiem, kas piedalījās viedokļu apmaiņā, arī mūsu viesiem no komisijas. Dargie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir priekšlikums, ņemot vērā Eiropas kopīgās patvēruma eh, sistēmas eh, izveidi, runājot par direktīvas pārvēršanu regulā, Jāsaka, šis ir instruments, uh, kas attiecas uz uh, Ženēvas konvenciju, kas pieņemta 1951. gadā, un līdz ar tās pieņemšanu uh, bēgļu status tika integrēts ES likumdošanā. Direktīva vienreiz jau tika pārskatīta, tas notika 2011. gadā, un tagad pārvēršot direktīvu regulā, komisija piedāvā vēl vairāk harmonizēt tos likumus, kas jāievēro dalību valstīs, lai piešķirtu uh, bēgļa statusu un arī uh, runāt par tiem, kam, ir, kam pienākas aizsardzība. Ja mēs runājam par startautiskās aizsardzības saņēmējiem, tekstā ir noteikti arī standarti, kas ir. Um, saistīta ar konkrētām tiesībām, kāds pienāks šī statusa saņēmējiem. Fajons kundze ir mūsu referente, viņa jau iepazīstināja mūs ar ziņojumu uzmetumu 9. martā. Šodien mēs runāsim par 703 eh, grozījumiem, eh, kas tika iesniegti papildus 95 gro eh, referentu sagatavotajiem grozījumiem, lai varētu pārskatīt šo priekšlikumu. Sākumā uzstāsies referenti, pēc tam ēnu referenti, bet Dārgie kolēģi, varbūt jūs arī varētu sākumā visi apsēsties, lai varētu pietiekam uzmanīgi ieklausīties referents teiktajā. Okay. Could you please? Vai jūs lūdzu varētu apsēsties, lūdzu, vai arī iziet ārā no zāles, lai runātu? Fajons kundze, lūdzu jums vārds. Oh, Liels paldies priekšsēdētājiem. Man ir liels prieks redzēt, ka visi ēnu referenti ir klāt uh, un būs uh, vairāk uh, apmaiņa viedokļiem ar ēnu referentiem. Kā jau jūs teicāt, šis ziņojums nosaka kritēriju starptautiskajai aizsardzībai Eiropas Savienībā. Un tas ir diezgan svarīgs. Kā jau tika minēts, kopā ar manu ziņojumu projektu um, bija vairāk kā 800 grozījumu, kas tika iesniegti komisijas priekšlikumam par uh, kvalifikācijas regulu. Un līdz šim ir mums bijušas četras ēnu referentu sanāksmes, kur mēs diezgan labi esam diskutējuši gan ar ēnu referentiem, gan ar komisijas pārstāvjiem, ekspertiem un NVO pārstāvjiem. Uh, Un es gribētu pateikties visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu, un, protams, es ar prieku turpināšu sadarboties ar visiem pie šī priekšlikuma. Mēs esam jau sākuši strādāt pie kompromisa grozījumiem, un man ir liels prieks redzēt, ka daudzi no mana ziņojuma pozitīviem elementiem iekļaujas arī grozījumos, un šādā garā arī turpināšu strādāt pie kompromisiem. Ir daudzi eh, komisijas priekšlikuma elementi, kurus turpināsim censties uzlabot. Uh, lai eh, noteiktu eh, kritērijus starptautiskajai aizsardzībai Eiropas Savienībai. Eh, protams, ka nā, beigās es gribētu sasniegt plaša vairākuma atbalstu kompromisiem, neskatoties uz to, ka ir diezgan uh, ekstrēmas pozīcijas, kas tiek paustas grozījumos no dažādu kolēģu puses, bet es ceru, ka kaut kādu kopsaucēju, kas būtu saprātīgs, varēsim rast. Uh, Man ir arī prieks, ka ēnu referenti e, ir diezgan pozitīvi noskaņoti pret e, daudziem ļoti svarīgiem man ziņojuma aspektiem. Un es tiešām domāju, ka šī regula ir viens no tiem uh, svarīgākajiem priekšlikumiem Eiropas patēruma sistēmā. Un uh, tas ir vērsts arī uz ļoti svarīgu jautājumu risināšanu, kas ir iekļaut manā ziņojuma projektā. Uh, Tātad no vienas puses ir jāsniedz aizsardzība tiem, kam tā ir nepieciešama, un šiem cilvēkiem jādod iespēju uzsākt jaunu dzīvi, drošu, uh, labklājīgu dzīvi. Tātad ir jādod zināma iespēja integrēties un uh, uh strādāt attiecīgajā valstī, tā pašā laikā novēršot uh, sekundāro pārvietošanos. Uh, tā pašā laikā uh, um, es gribu arī definēt, harmonizēt noteikums visā Eiropā attiecībā uz bēgļiem, starptautiskās aizsardzības personām, lai um, mazinātu arī iestāžu administratīvo slogu dalību valstīs. Tātad, ja mums neizdosies uh, šo te statusu tuvināt Eiropas Savienības mērogā, tad mēs, manuprāt, uh, palaidīsim garām svarīgu iespēju patvērums sistēmas uh, uh, salabošanai, kas ir cietusi pēc lielā bēgļu pieplūduma Eiropā. Uh, viens no galvenajiem uh, priekšlikumiem ir uh, mainīt uh, uzturēšanās atļauju termiņus. Komisija, diemžēl, uh, izvēlēs vieglāko opciju, šeit neko neuzlabot, un tur es esmu pilnīgi citās domās. Es saprotu, ka ir atšķirīga prakse dalība valstīs, un es saprotu dažu kolēģu pozīciju, bet es esmu pārliecināta, ka mums vajadzētu censties sasniegt vislabāko sasniedzamo rezultātu, un tas ir pieci gadi um, uzturēšanās atļauju, un pēc tam, pēc pieciem gadiem, uh, šie cilvēki ar starptautisko aizsardzību var kvalificēties ilgtermiņu uzturēšanās atļaujām, un daudzās dalībvalstīs viņi pat var pieteikties jau uz pilsonību. Tā tad ir būtiski šie elementi, lai tuvinātu abus šos statusus. Uh, un um, atļautu viņiem uzturēties valstīs piecus gadus. Visu šo iemeslu dēļ es esmu pārliecināta, ka mums ir jāsaglabā regulas formāts un nevajadzētu atgriezties pie direktīvas, jo šie elastīgie direktīvas uh, noteikumi um, būs pretstatā šīs regulas mērķiem, mums vajadzētu um, to saglabāt. Un tagad es gribētu uzklausīt kolēģu viedokli. Uh, Eh, varbūt viņi grib mani par pat kaut ko brīdināt, jo mēs šobrīd eh, pabeidzam kompromisu grozījumu sastādīšanu, bet, kā jau teišu, teicu, centīšos eh, ņemt vērā pēc iespējas vairāk viedokļu, lai varētu maija beigās veiksmīgi nobalsot par šo priekšlikumu Libe komitejā. Paldies! Liels paldies, Fajons kundze! Un tagad uzklausīsim ēnu referentus no Tautas partijas grupas Musolīnī kundz, lūdzu. Jā, paldies. Es uzreiz atbildēšu uz konkrētajiem jautājumiem. Nu, tā tad mums jau ir bijuši vairāki sarunu raundi, eh, vairāk arī kopēji punkti par eh, kopējo pieeju tekstam, nu, piemēram, arī eh, administratīvo procedūru pātrināšanu un arī par tādām striktākām kontrolēm. Pirmais, par ko runāja referente, šeit mēs daudzam piekrītam, birokrātiskā sloga samazināšana, termiņa izmaiņa, un tas nu, nevienmēr ir saistīts ar ļoti konkrētiem jautājumiem. Mēs runājam šeit par bēgļu statusu un arī piektu gadu termiņu. Mums ir vēl par to jādomā. Mēs atbalstam to, ka status pārbauda otrreizēji nav nepieciešama arī vēl pēc tam, jo tas ir saistīts ar ļoti lielu administratīvo slogu gan valstīm, gan arī citiem, un tas rada nestabilitāti un nedrošību arī tiem, kas jau bauda šo starptautisko aizsardzību. Mēs vēlamies, lai Eiropas bēgļa ģentūra pārbaudīt status, bet attiecībā uz a, drošību attiecīgajās valstīs, ja ir kaut kādas izmaiņas, tad tam ir jābūt obligāti pārbaudītam. Un visām citādi eh, jautājums par sekundāro aizsardzību šeit mēs esam par proporcionalitāti. Un tas nozīmē, ka ir jāpārbauda pamatojums. Tie cilvēki, kas uh, ir starptautiski aizsargāti, nevajadzētu uzreiz arī sankcijas piemērot, lai viss uzreiz atkal atgrieztos pie nulles līmeņa attiecībā uz piecu gadu termiņiem. Par iekšējo aizsardzību mēs domājam, ka ir mm, nozīmīgi, lai tas paliktu tādā tā kā brīvprātības vai cenotāts jautājumā, jo ja tas ir. A, noteikts kā obligāts pasākums tiem, kas pieprasa aizsardzību, tad um, ir valsts, kuras saskars ar diezgan lielu problēmu par to. Nu, piemēram, ja nav divpusējas ja nolīguma ar dalību valsts, tā tiešām ir tāda ļoti liela problēma. Daudzi valstu reģioni jau par to ir runājuši. Attiecībā uz uh, nepilngadīgiem. Vēl vēlos par to arī runāt. Mūsuprāt, tas ir piecas dienas, nevis darba dienas. Tas mūsu skatījumā ir nozīmīgi. Un tas ir jāsaglabā un arī jākontrolē nevajadzētu no viena aizbildņa uzreiz uz otru skatīties. Tas ir ļoti nozīmīgi šīm grupām, kas ir delikātā situācijā. Jā, grupa. Tagad jūs ir halāhā no EKR grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. EKR atzīst, ka ir jāharmonizē tālāk Eiropas patvērumu procedūras, tā skaitā principi balstītos, uz kuriem tiek piešķirta starptautiskā aizsardzība trešo valstu valsts piedarīgajiem. Tāpēc mēs vispārīgi atbalstām komisijas priekšlikumu uh, kvalifikācijas regulai. Ja mēs vēlamies pārtraukt sekundāro pārvietošanos, ir ļoti svarīgi, uh, lai um, patvērumu procedūras um, Uh, kur tā tiek uh, piemērot, nebūtu svarīgi. Tātad nebūtu svarīgi, kurā valstī tā tiek piemērot. Ir svarīgi, lai netiktu veicināta ekonomiskā migrācija. Ekonomiski tādā ziņā, ka cilvēki um, nabadzības un iespēju trūkumu dēļ dodas prom no savām valstīm un nevis tāpēc, ka viņi tiek vajāti. Uh, Patvērums sistēmas tika izveidotas, lai palīdzētu vajāšanas upuriem un nevis, lai veicinātu masveida migrāciju no viena kontinentu uz citu. Šajā ziņā mūsu pieeja ir atšķirīga no referents pieejas un arī no liberāļu un kreiso un zaļo pieejas. Ja mēs atļausim uh, uh patvērums sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu um, e, ekonomiskajai migrācijai, mēs uh, Mm, panāksim situāciju, ka būs tāda migrācija, ko Eiropa ekonomiski un no sociāli nevarēs atļauties. Un mūsuprāt, starptautiskajai aizsardzībai būtu jābūt īslaicīgai pēc dabas. Tas nozīmē, ka būtu um, jāsagaida, ka cilvēki dosies atpakaļ, tad, kad aizsardzība vairs nepastāv. Protams, ka cilvēks, kas ir ieradies kā bēglis, viņam būtu jābūt tiesībai pieteikties uz kaut kādu citu uzturēšanās atļauju, ja viņi ir uh, Um, veiksmīgi integrējušies sabiedrībā, bet starptautiskā aizsardzība nedrīkstētu automātiski nozīmēt uh, taisnu ceļu uz uh, pastāvīgu uzturēšanās atļauju vai pilsonību, jo īpaši, ja attiecīgais cilvēks uh, nav nekādā ziņā integrējies, kas, diemžēl, tā ir bieži vien. Uh, Mēs esam iesnieguši diezgan lielu skaitu grozījumu, kas atspoguļo šo mūsu pamatpozīciju, politisko pozīciju, un es ceru, ka kolēģi tos atbalstīs. Piemēram, starptautisko aizsardzību vajadzētu sniegt uz vienu gadu uh, katru reizi. Uh, Un būtu efektīvi jāizvērtē aizsardzības nepieciešamība katru reizi, kad šī uzturēšanās atļauja tiek atjaunot. Mēs saprotam, ka tas ir administratīvs sloks, bet tāds pats sloks ir arī neintegrētu uh, migrantu klātbūtne, kuriem nav uh, pietiekama attaisnojuma palikt Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka imigrācijai būtu jābūt kā līgumam starp uh, bēgli, starp migrantu un ar um, visu sabiedrību. Viņiem vajadzētu zināmas tiesības, bet arī tādas saprātīgas pienākums, piemēram, pieeja sociālajai palīdzībai būtu jāpadara atkarīga no dalības un uh, veiksmīgas uh, um, integrācijas pasākumu noslēgšanas, piemēram, valoda apmācības noslēgšanas, būtu jābūt sodiem. Uh, E, e, piemēram, pret cilvēkiem, kas tiek atklāti bez atļaujas citā dalība valstī, nevis tajā, kas viņiem sniedz um, aizsardzību. Trešo valstu valsts piedarīgie nedrīkstētu būt uh, bēgļi, ja ir pastrādājuši dažādas noziegumus, piemēram, seksuāli izmantojuši nepilngadīgos vai uh, izvarojuši kādu cilvēku, vai, piemēram, ja viņi uh, plāno uh, um, teroraktus vai tādus uh, īsteno. Un uh, vajāšanas upuru aizsardzība ir Eiropas vērtība, bet uh, naivums imigrācijas ziņā nav Eiropas vērtība. Akli neredzēt uh, sociālās un ekonomiskās sekas šai migrācijai, tas arī nav Eiropas garā un uh, to nevajadzētu pieļaut. Paldies! Thank you. Paldies! ēnu referente no uh, Alda grupas, Agalikam Lināri izskatās nav klāt, un tāpēc uzreiz došu vārdu goja grupas pārstāvei Beržerkundzei. Oui, merci, monsieur. Jā, paldies, priekšsādātāji. Veržjā kundze. Tātad es aizstāju Barbaru Spinelli, viņa atvainojas, uh, referents kundze, ka viņa nevarēja ierasties, bet viņa sastādīja savas piezīmes un es jums tās nodošu. Pajons kundze, Spinelli kundze, vispirms gribu jums pateikties par lielisko darbu, ko esat paveikusi, un jo īpaši par to uh, precīzo darbu, ko jūs esat veikusi. Uh, Viņa atbalsta šo ziņojumu un mērķi pārskatīt šīs kolektīvās atpakaļnenosūtīšanas principu, un viņa arī atbalsta virkni jūsu grozījumu. Viņa pati ir iesniegusi vairākus grozījumus, kas ir saskaņā ar šo te nenosietošanas principu un ir jāizvairās no tādiem sl slazdiem, Eh, šajā te eh, regulā, un par to arī runāšu. Viņa piedāvā, piemēram, labāk definēt eh, un labāk atzīt bēgļu jautājumu, kas dodas prom no savas valsts vides apsvērumu dēļ. Nerunā tik daudz par klimata bēgļiem. Un tagad mana piezīme nevajadzētu aizmirst, ka ir divreiz vairāk iekšzemes bēgļu nekā uh, vides apstākļu bēgļu. Un uh, mēs uh, tātad šeit ņemam vērā cilvēka iejaukšanos un uh, arī lauksaimniecības un ekonomiskās aktivitātes sekas uz uh, vīdi, piemēram, uh, ūdens vai zemes resursu sagrābšanu. Un Spinelī kundze vēlētu arī paildzināt uzturēšanās atļaujas ilgumu. Uh, un eh, pilnībā eh, um, savienot bēgļa un starptautiskās aizsardzības saņēmēju statusu, balstoties uz labāko praksi, kas jau tiek piemērota zināmas dalībvalstīs. Viņa vēlas, uh, lai uh, ģimenes uh, locekļu definīcija tiktu paplašināta, runājot par ģimeņu apvienošanos. Uh, arī pēc tam, kad cilvēki jau ir ieradušies Eiropas teritorijā, viņa grib svītrot dalībvalstīm pienākumu, pārskatīt starptautiskās aizsardzības statusu, un viņa vēlas arī, lai līdz treši, trim līdz sešiem, no trim līdz sešiem uh, mēnešiem uh, tiek pagarāts šis termiņš, kurā var cilvēki pieteikties uz uh, uzturēšanās atļauju, ja viņiem ir atteikta kāda atļauja, un viņi arī piedāvā uh, svītrot tos ierobežojošos pāntus, kas attiecas uz iekšējo aizsardzību izcelsmes valstīs, kas tiek prasība, prasīta, ja, piemēram, ir eh, aizdomas par vajāšanu vai um, um, kaut kādu citu um, uh, aizsardzības iemeslu. Un, piemēram, ja cilvēkam ir. Uh, jādodas prom no savas valsts, zinām, aktivitāšu dēļ. Paldies, dārgie kolēģi, tas arī ir tas, ko man kolēģi Barbara Spenelī gribēja teikt, un es ceru, ka šos viņas vārdus arī attiecīgi nodevu tālāk. Paldies, es dzirdēju, ka Sofija Intvelde grib aizstāt Angeliku Mlināru, tāpēc tagad viņai vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Angelikai ir jābūt citā sanāksmē, tāpēc viņa atvainojas. Uh, un es ātri izlasīšu dažas rindiņas, dažus punktus, ko viņi gribēja pateikt. Viņi uzskata, ka kopējās patvēruma sistēmas pārskatīšana būtu jābalst uz patiesu solidaritāti un ir jāharmonizē starptautiskās aizsardzības status, un viņas iesniegtie grozījumi iet šajā virzienā kopā ar ziņojumu projektu. Ir eh, jāharmonizē tālāk, eh, šis, šie divi statusi, alternatīva aizsardzība un bēgļu status, eh, lai eh, saskaņotu arī ģimenes locekļu definīciju ar Dublins priekšlikumu. Treškārt eh, ir jāierobežo iekšē aizsardzību uz tādām lietām, ka trešā valsts var nodrošināt efektīvu un ilgstošu aizsardzību. Uh, un ir jādod dalībvalstīm iespēju pārskatīt statusu. Un es gribētu pievienot uh, vienu personīgu piezīmi, um, vienkārši atsaucoties uz uh, Hala Aho kunga teikto. Ja jūs vēlaties, lai cilvēki integrētos, pirmkārt, ja jūs viņiem nevarat dot nekādas uh, ilgstošas perspektīvas, tad viņi nevarēs integrēties, tad tur ir pretruna. Un tas, ko jūs sakāt, ir tāds ļoti. Uh, um, uh, uh, tāds, uh, piemēram, jūs sakāt, ka tie, kas ir izvarojuši vai um, no, pastrādājuši cits noziegums, jā, viņi būtu jāsoda, bet tas attiec uz visiem, un šeit ir tāds kā ieteikums, ka viņi ir jāsoda vairāk, tāpēc, ka viņi ir īstenojuši kaut kāds noziegums, nē, bet te nekāda pamata nav par to runāt. Es zinu daudzus cilvēkus, kuri Uh, kuriem ir uzskati, uh, ka mēs nepiekrīt, piemēram, arī par sievietēm. Jā, integrācija ir viena lieta, bet asimilācija ir kaut kas pilnīgi cits, un es arī gribētu zināt, kādus standārts jūs piemērojat. Pret visiem ir jābūt vienādām, vienādai attieksmai, vienādiem pienākumiem, vienādām tiesībām. Paldies! Paldies! Un nākamais uh, runātais Džina Lamberta no Zaļajiem, lūdzu. Paldies! Un paldies arī um, referentēji. Mūsuprāt, viņi ir paveikusi ļoti labu darbu, un tāpēc mēs neesam iesnieguši grozījumus. Uh, tur, kur mēs viņai piekrītam un iesniedzām grozījumus tikai par kaut kādām konkrētām lietām, kur kaut ko gribam stiprināt vai tam līdzīgi. Runājot par uh, to, ko jau agrāk teicu, proti, vai uh, mums vajadzētu um, pāriet uz direktīvas formātu, es domāju, ka tas, kas tika teikts, ka uh, kas varētu notikt, ja šī kļūtu par uh, regulu, tas ir pārspīlēti, maigi sakot. Uh, tas daudzas dalībvalstis piespieda darīt lietas, kas pazemina viņu standartus. Bet es zinu, ka mēs pie tā vēl atgriezīsimies, tad, kad mēs skatīsimies, ko dalībvalsts gatavs piedāvāt. Uh, Viena no lietām, ko mēs atbalstījām un ko esam darījuši ar, arī ar grozījumu starpniecību, mēs um, vēlamies uh, svītrot atsaucas uz sekundāro pārvietošanos. Jo, ja mēs runājam par likumdošanas aktu, kur nosaka starptautisko aizsardzību, tad to kaut kā izmantot kā mehānismu, lai novērstu sekundāro pārvietošanos, tas nav piemērot. To mēs svītrojam. Uh, Mēs arī esam iesnieguši grozījumus, lai izsvitrotu iekšējās aizsardzības koncepciju. Mūsuprāt, uh, pienācīga aizsardzība ir valsts pienākums. Valsts pienākums ir aizsargāt savus pilsoņus, un tāpēc ideja, ka to uh, var kaut kādā apmierinošā veidā nodot ANO vai citām institūcijām kaut kādās valsts daļās. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram pieņemt. Tā ir pirmā pieeja uh, parlamentam, pirmā iespēja parlamentam šādu iespēju noraidīt, uh, jo es nesmu pārliecināta, ka esam dzirdējuši pietiekamus argumentus, uh, lai to varētu paturēt spēkā. Mēs arī lielā mērā piekrītam tam, ka jāpieno ir uh, abi šie humanitāras aizsardzības uh, statusi, bēgļa un alternatīvās aizsardzības status. Uh, un tur ir vienotas tiesības, un mēs arī pilnībā piekrītam, ka mums nevajadzētu uzlikt pienākumu dalību valstīm veikt uh, statusa pārskatīšanu visu laiku. Tas ir sloks dalību valstīm, un tas arī vājina uh, to uh, drošības sajūtu, kas ir bēgļiem. Un tas jau var tikai minēt, tas arī vājina uh, stimulu integrēties. Mēs arī zinām, ka daudziem eh, bēgļiem eh, nāksies būt prom no savas valsts daudzus gadus. Pagājušajā nedēļā biju Pakistānā, tikos ar Afganistānas bēgļiem, kurš šobrīd atgriežas eh, Afganistānā pēc 13 gadu prombūtnes un teikt, ka kaut kādā veidā mēs viņus turēsim šādā pagaidu situācijā šādu laiku un pēc tam kritizēsim viņus, ka viņi neintegrējas, tas man šķiet nehumāni un arī kontraproduktīvi. Tāpēc mēs vēlamies eh, šos abus statusus apvienot. Uh, Uh, jo mēs neticam, ka indivīda vajadzības ir atšķirīgas, vienalga vai viņi būtu bēgļi vai alternatīvās aizsardzības saņēmēji. Un tāpēc mēs vēlamies, lai abi šie statusi tiktu apvienoti, kā jau tas arī komisijas priekšlikumā bija uh, piedāvāts pagājušreiz, viņi to tagad ir pārskatījuši. Mēs arī uzskatām, ka ir jāsniedz atzīšana, tas ir svarīgs pasākums. Um, patvērumu sistēmā integrācijas pasākumiem nevajadzētu būt obligātiem, jo, ja tie būtu obligāti, tiem ir jābūt pieejamiem. Daudzas eh, dalībvalstis eh, atbalsta eh, šo te obligātumu, nepiedāvājot tai pašā laikā pieejams un tādus pasākumus, ko var atļauties šie cilvēki. Runājot par pieeju finansējumam, mēs vēlamies, lai vietējās iestādes varētu uh, tieši piekļūt migrācijas un patvērumu finansējumam. Šeit daudz dalībvalsts vērs ievies tādus šķēršļus. Tie tie grozījumi, ko esam iesnieguši, ar lielu prieku sadarbosimies ar referenti pie kompromisiem šajā tik svarīgajā likumdošanas aktā, lai arī kāds tas beigās izvērstos. Paldies! Um, uh, no... Paldies! no FDD e grupas nav klāt neviena, eh, bet ir trīs citi kolēģi, kas vēlas vēl runāt, nu, un tad došu viņiem vārdu, un pēc tam arī komisijai, un tad mēs nedaudz ātrāk varētu ķerties pie Mm, sekojošā darba kārtības punktu. Gribēju jūs par to informēt. Roberta Micolu. Thank you, Jan. Um, let me first start by thanking. Paldies, paldies, Jan. Gribēju sākumā pateikties arī Taņai un visiem pārējiem, kas uh, ieguldīja darbu, lai strādātu pie šī instrumenta. Uh, Un es gribētu pateikt, ka ETP grupa šo priekšlikumu atbalsta, jo e, tādā veidā varētu samazināt nastu, kas gulstas uz dalību valstīm, e, izvērtējot, kuriem individiem pienākas starptautiska aizsardzība un kuriem nē. Un, protams, ir jābūt kritērijiem, e, lai nebūtu tā, ka migranti tagad visās valstīs prasītu starptautisko aizsardzību. Bet, ja mēs runājam par šo sekundāro sekundāro pārvietošanos. Es saprotu ļoti labu džīnas domas, bet ja mēs runājam uh, par uh, patvēruma kī uzlabošanu tālāk, ir dalība valstis, uh, kas vienkārši slēpjas aiz šīs sekundārās pārvietošanās, lai nepildītu savus saistības. Uh, Un es domāju, ka nedrīkst pieļaut nu, tādu patvēruma meklēšanu vienkārši ērtību labad un tā pārvietoties no vienas dalību valsts uz otru, jo tajās valda atšķirīgi apstākļi. Tas ir jāpatur prātā. Un, protams, mums tas varētu prasīt vēl daudz uh, debašu un ko nozīmē tas, ja kāds individs uh, pārvietojas no vienas dalību valsts uz otru, tad, kad tam ir piešķirta kredīta aizsardzība vienā no tām. Kādas tam visam varētu būt sekas, par to ir jādiskutē. Nu, noteikti to tā nevar atstāt. Vēl kāds jautājums, kas jāuzsver, ka tie, kas uh, pieprasa starptautisko aizsardzību, uh, procedūrai ir jābūt pietiekami ātrai, jo tā mēs varam piedāvāt godīgu palīdzību cilvēkiem, kam pienāktos uh, šāda bēgļa statusa piešķiršana, un uh, ja viņiem tā nepienāks, tad ir jābūt arī pietiekami efektīvai atgriešanai uh, izcelsmes valstī vai kur citur. Uh, Un eh, nevar jau būt tā, ka cilvēki pavada vairākas desmitgades vienā valstī bez jebkādām cerībām uz integrāciju vai asimilāciju tas sabiedrībā. Paldies! Paldies! Thank you very much. Birgit Zīpēl tagad lūdzu paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām, tad, kad mēs runājam. Fact-based, practically, Kad mēs runājam par šo sekundāro kustību, sekundāro pārvietošanos, ir jāsaprot, ka tikai divas, trīs valstis tagad ir uzņēmušas atbildību par visiem bēgļiem un visiem patvēru meklētājiem. Uh, Itālija un Grieķija ir uzņēmušās lielāko. Uh, daļu. Un tā ir Dublinas sistēma, tas ir pilnīgi negodīgi un tam nav pilnīgi nekāda sakara ar solidaritāti. Ja mēs runājam par šo sekundāro kustību, es patiešām esmu pārsteigta, ka jūs pieprasat vairākās dalību valstīs. Uh, patvērumu. Man eh, šķita, ka bija taču Eurodax sistēma ieviest, ir iespējams paņēma pirkstu nospiedumus un tad arī pavērot. Šis cilvēks lūk jau ir lūdzis patvērumu vienā citā valstī. Nu šķiet, ka tur arī kaut kas ir nogājis greizi. Tādēļ mums varbūt vajadzētu jau izmantot to, kas ir mūsu rīcībā, vai to attiecīgi uzlabot, nevis visu laiku meklēt jaunus pasākumus, kas varbūt ir ar regresīvu raksturu. Un ja mēs runājam par aizsardzību Un vai, ja tiek piešķirts patvērums, mēs runājam par tādu pagaidus aizsardzību vai pastāvīgu aizsardzību. Vācijā mums ir arī pieredze gūta šajā kontekstā. Un ja cilvēkam tiek pateikts, ja jūs tiekat aizsargāts, bet tikai uz dažiem gadiem, uh, Tad kādēļ tad viņam vispār vajadzētu integrēties sabiedrībā, ja pēc vairākiem gadiem nāksies doties prom? Nu, kādēļ man jāseko likumiem, ja pēc gada, piemēram, man dzen prom? Nu, tad man nav nekādas nepieciešamības ievērot likumus. Ja cilvēkam tiek piedāvāts kaut kāds iespējas palikt valstī, kur viņam tiek piešķirts patvērums, nu, tas jau ir solis ceļā uz integrāciju. Tāpat esam pieredzējuši, ka cilvēkiem ir nācies kara dēļ bēgt no valsts, viņi ir atgriezušies tajā pēc tam, kad karš ir beidzies. Un jāsaka, ka Sīrijā karš jau ir sešus gadus tie, kam vajadzēja bēgt no valsts, viņi nevēlas uz visu mūžu uh, būt bēgļi vai nu uz sešiem gadiem būt bēgļi. Viņi vēlas uzsākt jaunu dzīvi, un tas attiecas ne tikai uz bēgļiem, bet uz sabiedrību kopumā. Uh, Un jāsaka, ka viņi, protams, vēlas būt pilntiesīgi sabiedrības locekļi un piedalīties tās procesos, nevis visu laiku tikai gaidīt, ka viņus aizsargās, aizsūtīs atpakaļ. Un ja mēs tur runājam par noziedzību, tas man uh, rada bažas. Jā, ja ir kāds noziedznieks un ir jāveic izmeklēšana, šis cilvēks ir jāved tiesas priekšā un jāsankcionē. Ja mēs runājam eh, par kādu cilvēku grupu, kas paliek mūsu valstīs, mēs te vēlēsimies attiecībā uz viņiem ieviest jaunus standartus, ko tad tas nozīmēs eh, jurisdikcijai ilgtermiņā? ja cilvēki par vienu un to pašu noziegumu tiks sodīti atšķirīgos veidos, mēs te kaut kāds jauns likums attiecībā uz bēgļiem ieviesīsim. Kas tad notiks? Nu, varbūt nākamie ja būs jauni likumi tādēļ, ka mums kāds nepatīk. Mums patiešām ir par to jādomā, ir jādomā par tiesiskumu, un eh, visi noziedznieki ir jātiesā vienā veidā, vienalga vai viņi ir vācieši, francūži, poļi, eh, sīrieši, vienalga. Juridiskā sistēma visiem bez izņēmuma ir viena. Paldies! Paldies! Čekovska kungs, lūdzu. Děkuji. Krásně vyslovujete mé jméno. Tak. Eh, paldies! Jūs ļoti labi izrunājāt manu vārdu. Jā, paldies. Es gribētu uh, izteikt uh, konkrētas uh, piezīmes. Gribu teikt paldies uh, par paveikto darbu uh, referentē, jo tas uh, nav viegli. Un to um, saku ar tādu ļoti uh, lielu cieņu attiecībā uz visiem uh, tiem centieniem, kādi ir uh, bijuši šeit Tāpat arī uh, konkrēti ieteikumi diskusijām. Man liekas, ka ir pietiekami daudz laika diskusijām, un es ceru, ka mums būs arī iespēja reaģēt attiecībā uz atšķirīgiem dažādiem punktiem. Un uh, runāšu uh, punktu pa punktam attiecībā uz uh, regulējumu mēģinot uh, salīdzināt uh, to, kas ir uh, 2003. gadā uh, bijis un ar teksta reformām, uh, tad, man liekas, ka nu, nav tādas ļoti lielas uh, atšķirības, uh, piemēram, uh, uh, par ģimenes apvienošanos. Uh, par direktīvu runājot tāda, kāda tā ir uh, bijuši, bijusi un definēta. Uh, redakcijā, kādu ir iesniegusi Eiropas komisijas. Domāju, ka tas ir tas pats, nu, teiksim, pielietojuma gars, kāds ir bijis iepriekš. Tagad attiecībā uz ieteikumiem vai tiem elementiem, kādi ir izteikti, ir elementi, kas ir ļoti veiksmīgi pārņemti savukārt citi. Nu, tas varētu būt nedaudz atšķirīgi. Mēs eh, mēģinam reaģēt uz eh, otro paragrāfu par ģimenes locekļiem. Man liekas, ka tas ir eh, sarežģīti. Nu, kā var definēt ģimenes locekli? Kas tad ir viens un tās pašas ģimenes locekļi, kas saņem tiesības uzturēties un um, apvienoties uh, ģimenē. Tas ir nedaudz tāds vājš punkts un vajadzētu diskutēt, vai jauna uh, risinājuma iespējas nebūtu iespējas uh, uh, izraisīt vēl vienu migrācijas uh, krīzi. Un ir vēl kādi citi punkti, par ko gribu runāt. 16 AA ļoti skaidri redzu šeit problēmu. attiecībā uz tiem faktiem pilsoņiem, kas varētu baudīt šo aizstāvību. Eiropas Savienība varētu saskarties ar problēmām, ja būtu šī subsidaritātes uh, problēma. Un tas uh, nebūtu tik ļoti veiksmīgi, un tas uh, būtu pret pret šo starptautiskās aizsardzības principu. Tādēļ man žēl, ka nesam diskutējuši starptautiskā līmenī, lai arī runa ir par tādiem ļoti būtiskiem jautājumiem. Un nesmu, nepiekrītu uzturēšanās atļaujas risinājumam tām personēm, kas, ir, uh, uz, kas tiek uzskatīts par uh, uh, bēgļiem un tiem, kam ir subsidāra pozīcija. Dalībvalstīm jābūt iespēja lemt pašām, kā tās vēlas risināt jautājumus attiecībā uz šīm divām kategorijām. Par šiem termiņiem runājot, runājot par trīs mēnešiem. un visdrīzāk, ka būs daudz uh, nu, nu, tiesas procesu nākamo gadu laikā. Divus gadus, lai ieviestu uh, šos uh, risinājumus, man liekas, ka nu, tas ir tāds loģisks piedāvājums. Arī piemērots vajadzētu gaidīt šos divus gadus un nevajadzētu mm, pārāk kavēties jo, manuprāt, sistēma darbojas, nevajag pātrināt jautājumu risināšanu, tā nav pārāk laba ideja. Tas, kas tika teikts iepriekš un tas, ko teica Sofija, viņa reaģēja atbildot uz konservatīvo kolēģi teikto, jo jārespektē kultūra un normas, kādas ir dalība valstīs un to uh, uh, kultūras tradīcijas. Ievērojot visu to, kas ir uh, teikts, uh, bieži vien ir. Uh, liels problēmas. Es esmu apmeklējis a, šādu a, bēgļu a, uzturēšanās centru Čehijā. Tas bija pavisam nesen. Šie pilsoņi, viņiem tiek jautāts, vai viņi vēlas uh, izbraukt no Čehijas vai nē, aptuveni 50 cilvēki. Lielāko daļu uh, viņi ir, uh, viņi uztur šai Čehijas republikā. Un viņu uzturēšanās laikā, nu, piemēram, jautājums ir bijis par tādiem cilvēkam, kā vienā atsevišķā gadījumā kāds ir ieradies ar viltotiem dokumentiem vai veicis noziedzīgs darījums vai ir noziedzīga, organizētās noziedzības ietvaros aktīvi darbojas, piemēram, iz, narkotiku kontrabandā. vairāk kārt tika, tika pagarinātas uzturēšanās tiesības, un šīs personas bija Čehijas republikā, lai arī viņa izcēlesmes valstīs esošie apstākļi neatbilda tiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem piešķir uzturēšanās, respektīvi bēgļu statusu. Uh, Un tāpat arī runājot par uh, iespējām, kādas uh, ir uh, piešķirt uh, uzturēšanās iespējas, uh, ir nepieciešams, lai reglamentā dalība valstis, uh, lai, viņām, bū, lai tām būtu iespēja š, uh, pil, uh, personas, personas arī uh, sūtīt atpakaļ. Un paldies, paldies par iespēju uzstāties. liels paldies, ka varēju šeit izteikt manas domas. Es mēģināju izteikt visu to, kas man bija uz sirds. Paldies! The next speaker is Mr. Lenārs. Lenārs kungs, lūdzu. Thank you, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Taņai par darbu. Un viņai ir tāda uh, labvēlīga pieeja un uh, viņa uh, grib uzlabot šo ziņojumu, bet, nu, es nezinu, vai 800 kroniem tam nāks par uh, labu vai tieši otrādi. Es tikai nedaudz gribēju viņai oponēt, runājot par šiem pozitīviem integrācijas pasākumiem, lai izvairītos no sekundāras kustības. Uh, Jā, bet e, jābūt arī tādiem striktākiem, varbūt sodošiem pasākumiem, lai cilvēki, kas ierodas Eiropas Savienībā meklējot aizsardzību, un tad dalību valstīm ir saistība to piedāvāt, tad tam ir jānotiek saskaņā ar visām procedūrām, likumiem un normām, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Nu, nevar būt tā, ka. Uh, šī ir kā ēdienkarte un katrs ar pirkstu velk tajā un izvēlas to valsti, kas viņam ir vistīkamākā. Un es biju nedaudz arī pārsteigts klausoties Zīpels kundzes teiktajā. Viņa teica, ka kādēļ tad nevaram izmantot jūradaku, lai uh, izvairītos no šādas sekundāras kustības. Bet mēs pie tā strādājam tieši tagad, un jūs, eh, SD grupa, eh, vispār gribējāt eh, cīnīties, lai šī sekundārā kustība, lai atsaucis no teksta tiktu izņemta. Es gribētu patiešām cerēt, ka arī no jūsu grupas mēs varētu baudīt kādu atbalstu. Paldies! Much. Paldies! Pēdējais runātājs, kas lūdza vārdu. Sofija uz uh, dažām sekundēm. Jā, es piekrītu Brigitai Zīpelei. Tas ir ticis minēts citos priekšlikumos, runājot arī uh, par direktīvu Eh, tiek jārunā arī par uh, sankcijām, ne tikai uh, stimuliem, un cilvēkiem ir jādodas atpakaļ uz to valsti, kur viņiem ir piešķirts patvēru meklētāju vai kāds cits status. Un Stahovska kungs te runāja par vērtībām. Cilvēkiem nav jābūt tādām pašām vērtībām kā mums. Es esmu arī pārsteigta, nu kādas tad būs tās vērtības, vai šiem cilvēkiem ir uh, jāpieslēs jūsu, jums tuvajām vērtībām vai man tuvajām vērtībām. Viņiem viņiem ir jāievēro likumi. Un, ja ir cilvēki, kas uh, uzskata, ka migrantiem ir jāpieņem mūsu vērtības, tad īstenībā tie ir galvenie, kam ir tik iesīkstējušas vērtības un uh, klišejas par sievietēm un gejiem, ka īstenībā tas, nu, tik ļoti uh, tālu stāv no mantuvajām vērtībām. Uh, kā diena no nakts. Paldies! E, tagad visi kolēģi, kas vēlējās runāt, to ir darījuši, un līdz ar to došu vārdu komisijai, kurš šodien ir ieradies. Lūdzu! Paldies! Mēs augstu vērtējam grozījumus, it sevišķi tos, eh, kas komisijas priekšlikumu mērķi eh, padarīs labāk. Jūs varētu varbūt tuvāk mikrofonam apsēsties. So we welcome the... Mēs augstu vērtējam grozījumus, it sevišķi tos, kas uzlabos komisijas priekšlikumu mērķi. Gribētu pieminēt tos grozījumus, eh, kurās ir runāts par integrācijas pasākumu garantēšanu dalību valstīs, tāpat kā uh, normas, kas attiecas uz uh, mazgadīgajiem un aizbildniecību. Bet, ja mēs runājam par vides bēgļiem, būsim piesardzīgi. Starptautiskā aizsardzība paredz ka cilvēkam ir uh, jācieš no vajāšanas, no konfliktiem vai uh, arī no aizsardzības trūkuma viņa valstī. Nu, un vīde šeit īsti nu, neierakstās šajā koncepcijā. Vēl kāds mērķis, kas bija viens no galvenajiem šajā priekšlikumā, proti spēcināt uh, patvēruma sistēmu normas uh, Eiropas Savienībā, lai būtu tāda visa Eiropas patvēruma sistēma. Mums šķiet, ka iekšējās aizsardzības uh, izmantošana kā alternatīva dalību valstīs ir ļoti svarīga. Uzklausot arī deputātu komentārus par integrācijas izredzēm, gribēju minēt, ka komisijas priekšlikumā ir arī paredzēts paredzētas iespējas palikt valstī, pat ja aizsardzības status termiņš beidzies. Tātad persona drīkstētu palikt valstī arī pēc tam. Daudzi kolēģi runāja arī par uh, noziedzību gribēju uzsvērt. Komisijas priekšlikumā nav piedāvāts nekas jauns. Mēs vienkārši kodificējam judikatūru. Un, ja runājam par sekundāro uh, kustību, priekšlikums neko jaunu nepiedāvā. Te ir vienkārši atsauca par uh, eh, Dublīnas regulas priekšlikumu, ņemot vērā uh, šo patvērumu statusa uh, eh, ieguvēju uh, uh, formulējumu. Un ja cilvēkam ir piešķirta aizsardzība vienā valstī, nu tad viņam nevajadzētu uz, doties uz citu valsti un meklēt aizsardzību tajā. Nu, protams, ņemot vērā Schengenes uh, zonu, viņš var brīvi pārvietoties, bet ne jau, lai meklētu kādus izdevīgākus apstākļus. Paldies! Paldies! Sigetī kundzei no komisijas. Un... Ar jūsu uh, komentāriem mēs noslēdzam šo darba kārtības punktu. Visiem, kas piedalījās diskusijās, saku paldies. Un tagad ķersimies pie nākamā. Es jau kolēģiem teicu, ka mēs esam uh, nedaudz ieguvuši laiku, tādēļ nākamo darba kārtības punktu sāksim izskatīt nedaudz ātrāk kā paredzēts. Mēs runājam par elektronisko komunikāciju aģentūru, par BEREK un elektronisko komunikāciju Uh, sakaru kodeksu. Waiting. Joprojām mums ir nedaudz jāpagaida, lai ierodas komisija. Divas, trīs minūtes mēs varētu tagad pārtraukt sēdi. Lūdzu, tikai uh, neaizbiedziet pārāk tālu. Okay, dear colleagues, the... Uh... Dārgie kolēģi, komisijas uh, kolēģi šķiet tagad ir ceļā uz zāli, bet es negribu jums likt uh, gaidīt pārāk ilgi. 2016. gada septembrī komisija. Uh, nāca klajā ar elektronisko sakaru kodeksa priekšlikumu, un te uh, e, tiek pārskatītas četras direktīvas. ITRE ir atbildīgā komiteja, tā ir atbildīga par abiem ziņojumiem, un mēs gatavojam atzinumu. Abi šie jautājumi ir ļoti cieši saistīti, un referents kopā ar referentiem lēma tos arī izskatīt kopā. Uh, Pētersena kungs ir mūsu referents, viņš tagad uh, liks priekšā savu atzinuma uzmetumu un pēc tam uzstāsies ēnu referenti un, protams, arī komisija, ka tā ieradīsies. Pētersen kungs lūdzu paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribēju pateikties sekretariātam it īpaši Jorī un Jose Manuēlam par uh, palīdzību, kas tika man sniegta uh, strādājot pie šiem atzinumiem, un man bija tās privilēģijas. Uh, mēģināt nedaudz grozīt komisijas priekšlikumu, lai varētu parūpēties par uzticības pilnu gaisotni un personālo datu aizsardzību, kā arī cārskatāmību. Ja mēs runājam par elektronisko sakaru kodeksu, komisijas priekšlikums aktualizēt regulējošo ietvaru man šķiet atzinības vērts. Uh, un uh, veiksmīga īstenošana nozīmē arī to, ka ir jābūt runas brīvībai, mediju plurālismam, diversitātei, patērētāju aizsardzībai, privātās dzīves un privāto datu pasargāšanai. Un es šo tekstu uh, izvēlējos grozīt, lai varētu panākt visus šos mērķus, ņemot vērā arī to, ka drīz ir paredzēta uh, Eiropas privātuma direktīvas pieņemšana. Un šajā atzinumā Es esmu mēģinājis uh, radīt pietiekam labus spēles noteikums visiem pakalpojumu operatoriem, protams, uh, runājot arī par minimāliem standartiem attiecībā uz pakalpojumu drošību un, protams, ir jāgarantē gala patērētāju uh, privātums. Un nesen mēs pieņēmām iniciatīvu par uh, lielo datu privātuma detaļām un, kā jau uh, teicu, mums arī šajā priekšlikumā vajadzētu runāt par šo šifrēšanas iespēju no ziņojuma visā uh, tātad ziņojumu cirkulēšanas visā garumā. Mums noteikti nevajadzētu vainot tīkla drošību tieši pretēji. Un mums ir arī sagatavots priekšlikums par regulējošās iestādes izveidošanu. Un uh, tagad daži vārdi par BEREK, par šo regulējošo iestādi. Ja mēs runājam par uh, aģentūru darbu, tām ir jābūt pietiekami labi aprīkotām, lai viņas varētu veikt visus sev uzticētos uzdevumus. Un es arī augstu vērtēju šīs iestādes lomas spēcināšanu. Es uzskatu, ka Bereks savu darbu veic labi, ievēro visas pamatiesības, kas arī ir atrunātas Eiropas Savienības pamatiesību hartā un ar tādu uh, spēcīgu, uh, atbildīgu, caurskatāmu berek mēs varēsim panākt labu uh, regulātorā ietvara īstenošanu. Un, protams, ir jāgarantē augsts caurskatāmības līmenis, ir jābūt godīgai pieejai attiecībā uz pilnīgi visām interesētajām pusēm. Un šiem pašiem principiem ir jātiec arī uz berek darbību. Ar uh, nepacietību tagad uh, gaidu kolēģi izteikumus un uh, ar prieku piedalīšos diskusijās un lūdzu. Jā. Jūs varat ar mani arī sazināties, ierasties manā birojā un sniegt savus ierosmes. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies ēnu referenti. Vismaz tie, kas ir atnākuši uz sēdi. Skripekungs ir klāt, lūdzu. Um, okay, thank you. Labi, paldies priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties. Uh, referenta par šo darbu. Tas tiešām ir eh, ļoti svarīgi, lai pienācīgs atbalsts eh, tiktu sniests, eh, sniegts tehnoloģiju nozarei un uzņēmumiem, lai varētu tikt attīstīti jauni pakalpojumi Eiropas pilsoņiem. Ar šīm iespējām arī uh, līdzi nāk klāt izaicinājumi runāt par privātumu un datu aizsardzību. Uh, regulējuma pieņemšana vienmēr ir eh, eh, tāds eh, pasākums, kurā jāņem vērā abas puses kontrola un aizsardzība. Un tāpēc es neatbalstu to, lai tiktu radīta vēl viena Eiropas aģentūra jo ir jau bereka, tas nerespektētu pamattiesību principus. Nozarei eh, daudz eh, labāk būtu, ja nebūtu šī komisijas eh, garā roka, kas vilkt šo darbu vēl tuvāk centram. Nacionāliem regulātoriem būtu jābūt arī turpmāk spējīgiem apmainīties ar, ar savām zināšanām un pieredzi. Tātad, ja kaut kas nav saplīsis, kāpēc to labot? Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Neredzu, ka kāds cits eh, referents vai deputāts gribētu izteikties. Eh, izmantošu eh, pats iespēju kā ēnu referents izteikt īsu komentāru par atzinumu projektu, kurš, manuprāt, ir labs pamats uh, ITRE komitejai sniegt mūsu komentārus. Uh, Es katrā ziņā gribu uzsnē, uzsvērt to, ka ir eh, jāveicina šifrēšana no sākuma līdz galam, un varbūt tieši vēl soli tālāk, un vismaz eh, pajautāšu, vai nebūtu šī arī iespēja, tad, kad tad, tad vienreiz eh, desmitgadē vai tam līdzīgi, kad tiek veikt šādu reformu, uh, Eh, ieviest eh, no sākuma līdz galu šifrēšanu kā standārtu elektroniskajā saziņā. To esmu gatavs apspriest, bet eh, katrā ziņā Petersen kungs esmu apmierināts ar jūsu ziņojumu projektu, un mēs arī turpināsim sadarbību no mūsu puses. Ja neviens cits negrib izteikties, tad tagad došu vārdu komisijai. Vai jūs gribat kaut ko teikt, Ebelkungs, lūdzu? Paldies, atvainojos, ka nokavēju, bet eh, mūsu birojas ir diezgan tālu no šajienas. Eh, mēs esam izskatījuši ziņu, atzinumu projektu, mēs eh, pateicamies referentam un paldies arī par šodien izteiktiem komentāriem. Mēs esam redzējuši līdzīgus grozījumus arī no citām komitejām un esam gatavi sadarboties ar visām komitejām, lai uh, arī ņemt vērā parlamentu pozīciju un grozījumus. Paldies! Thank you very much. Un liels paldies komisijai un paldies, ka ieradāties, eh, lai arī mēs sākām šo jautājumu skatīt agrāk, jums nav jāatvainojas, eh, bet tagad atkal referents Pētersen kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad. Par eh, tālāku šifrēšanas attīstīšanu virzīt šo jautājumu uz priekšu un padarīt to par standartu. Es esmu uh, gatavs par to diskutēt. Tas ir diezgan tālajošs priekšlikums, un uh, mums ir jāizvērtē, kādas tam būtu sekas. Uh, to, protams, vēl nezinot, uh, esmu diezgan pozitīvi noskatņots, bet apspriedīsim šo jautājumu. Škripeka kungs, man ir uh, bail, jā, ka jā, varbūt jums var būt atšķirīgs viedoklis, ka nevajag aģentūru, bet man šķiet, ka vajadzība pastāv un būtu pienācīgi to darīt, bet, protams, jums var būt savs viedoklis par to, ka tas nav nepieciešams. Es gribētu teikt, ka saskaņā ar tiem materiāliem, kas tagad ir pieejami, tas ir attaisnoti. Uh, Eh, veidot jaunu aģentūru. Tāpēc es gribētu eh, saglabāt šo priekšlikumu savā dokumentā. Paldies eh, par komentāriem un nekavējieties kontaktēties ar mani vai kādu manu darbinieku, jo jums ir vēl citi komentāri. Paldies! Liels paldies vēlreiz! Un gribētu visus informēt, ka ir grozījuma iesniegšanas termiņš un tas ir 3. mājas, 10. no rīta. Tas ir diezgan drīz. Uh, Tāpēc lūdzu esiet uh, informēti, ka šis ir grozījuma iesniegšanas termiņš un atgādinu, ka pārskatīšanas priekšlikumos uh, grozījumiem uh, kodificētajai daļai ir jābūt klāt arī paskaidrojumiem saskaņā ar 104. reglamentu pāntu. Es aicinu visus ļoti rūpīgi sagatavot grozījumus saskaņā ar reglamentu. Ja ne, tad uh, šie grozījumi netiks pieņemti. Eh, to esmu pateicis. Paldies par viedokļu apmaiņu un paldies, ka ieradāties. Nākamais darba kārtības punkts eh, ir eh, finanšu sistēmas izmantošanas novēršana terorismu finansēšanai vai naudas atmaskāšanai. Un punkts darba kārtībā ir informācija par to, kā notiek dialogs, trialogs par direktīvu ir mm, notikuši vairāk dialogi, trilogi, un uh, nākamais ir plānos 10. maijā. Libe līdz referente ir Sargentīnī kundze, kas labprāt mūs uh, informētu par to, kas notiek, bet viņa nevar ierasties, tāpēc es viņas uh, sagatavoto paziņojumu nolasīšu viņas vietā. Gads ir pagājis kopš eh, Panamas dokumenti parādījās un citi eh, dokumenti parādījās, norādot uz to, cik svarīga ir caurskatāmība nodokļu eh, nemaksāšanas un naudas atmaskāšanas jomā. Cīnoties pret nelegālām naudas plūsmām un pret to, ka noziedznieki slēpj iegūtos līdzekļus, tāpēc ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī trešajām valstīm, jo īpaši jaunatīstības valstīm ir bijuši trīs, eh, es atvainojos, divi trialogi par eh, šo naudas atmaskāšanas apkarošanas dokumentu. Trešais ir plānots mājā. No sarunām ir skaidrs, ka mums visiem ir mēķis sasniegt labu rezultātu, nodrošināt striktāku nostāju pret naudas atmazgāšanu, eh, terorismu finansēšanu un nodokļu nemaksāšanu. Mums būs iespēja pirmajās orientācijas debatēs apspriest dažādos aspektus, piemēram, reģistrus, kur uh, eh, tiek glabāta informācija par to, kam uh, pieder kāds uh, uzņēmums un tā tālāk. Es kā līdzreferenta uzsveru to, cik svarīgi ir uh, publisku pieeju nodrošināt dažādiem reģistriem, lai izvairītos no uh, tā, kā ir uh, veidi apiet noteikums, ko varētu izmantot eh, noziedznieki. Es ceru, ka padome piekritīs parlamenta pozīcijai eh, turpmākajās sarunu kārtās. Nākamais trialogs, eh, kā jau to saka Sargentīnī kundze, ir 10. maijā plānots. Es nezinu, vai kāds grib izteikties, vai komisija grib izteikties. Es nedomāju, ka tas ir uh, vajadzīgs, jo tas ir tikai informācijai. Tātad jūs esat informēti. Šobrīd tad mēs pārtraucām sanāksmi līdz balsojumiem, kas ir paredzēti 11.40. Tātad jums visiem tagad ir kafijas pārtraukums. Paldies! Just to repeat, meeting is suspended until. Es vienkārši atkārtoju, sēde ir pārtraukta līdz 11.40. Okay. <clears throat> okay, dear colleagues. Dargie kolēģi. May I ask you to sit down? Lūdzu, ieņemiet savas vietas. We would like to start. Es labprāt sāktu balsošanu. Un mēs sāksim ar pirmo balsojumu. Paldies! Pirmais balsojums ir automatizētā datu apmaiņa attiecībā uz Horvātijas eh, transporta līdzekļu reģistrācijas datiem. Klauds Morais ir referents, es viņu šodien aizstāju, un tad tagad balsosim. Tā ir vienkārši procedūra. Sākam balsot. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Everybody voted? Or... Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Liels paldies! The next, uh, Nākamais balsojums ir nolīgums starp ES un Norvēģijas apvienoto karalisti, nē, es atvainojos, ne apvienoto karalisti, bet Norvēģijas karalisti, ārprāts. Norvēģijas karalisti par papildu noteikumiem 2014. līdz 2020. Eh, gadam saistībā ar finansiālu atbalstu instrumentārajām robežām un vīzām, kas ir daļa no iekšējās drošības fonda. Mums ir jāpieņem ziņojums, balsosim, sākam balsot. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas arī ir pieņemts. Paldies uh, referentam Štehovska kungam. Our next vote. Nākamais balsojums ir uh, daudzgadu pamata programma Eiropas Savienības pamatiesība aģentūrai laikposmam no 2018. līdz 2022. gadam. Angelikam Lināri ir referente un uzreiz balsosim. Mums jāsniedz savu priekrišanu. Sākam balsot. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Thank you very much. Lielas paldies. Me, have... Es atvainojos, man nav balsošanas karte. Lūdzu, pieskaitiet manu balsi atsevišķi. Yeah, we will, we will mention it in the minutes. Mēs to pieminēsim uh, protokolā. Paldies. Okay, so we will then proceed. Uh... Tad uh, pāriesim pie nākamā balsojuma un tie ir eh, standārti starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai. Pārskatīšanas referenti ir Sofija Intvelde, un mums ir jāpiemina viens tehnisks uzlabojums. Pirmais teikums 22. kompromisā pēc effectively continues as follows and in any case no more than 20. Tāds ir labojums, par to ir panākt vienošanās ar grupām, tas ir tikai tāds tehnisks labojums. Un uh, attiecībā uz šo ziņojumu es gribu dot vārdu referentē, lūdzu. Man nav nekas daudz sakāms, tāpēc lūdzu balsosim. Thank you. Paldies, tad uh, balsosim. Okay, we start with... Sāksim ar 52. grozījumu un 53. kuri ir identiski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Jā, beidzam balsot. Noraidīts. Tagad pirmais A kompromiss. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, 1B kompromiss, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad otrais kompromiss. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir 207. grozījums. Tikai otrā daļa. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Jā, beidzam balsot. Pieņemts. Tad tagad 7A un 7C kompromiss kopā. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tad tagad uh, um, 235. un 236. grozījums uh, identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tagad uh, 237. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 7B kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Mīnus uh, par. Tad uh, ar Lunāčekas kundzes balsi tas ir pieņemts. So. Labi, tātad. Mēs vēlreiz nobalsosim, lai pārbaudītu. With the, with the vote of... Ar Lunāčekas kundzes balsi. Sākam balsot par 7b. Vai viss nobalsojuši? Jā, beidzam balsot. Labi. Tad grozījums ir noraidīts. Sorry? We vote on the amendment 238 to 59. Yeah. Mm. Okay, so then we have to... Labi, tad tagad mums ir jābalso par grozījumiem. 238. un 239. identiski grozījumi sākam balsot. Beidzam balsot. Un grozījumi ir noraidīti. Tad tagad 31. grozījums. Sākam balsot. Trīsdesmit pirmais. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tagad pāriesim pie astotā kompromisa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad tagad 255. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 9. A kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Tad tagad 9b kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un noraidīts. Tad mums ir jābalso par 282. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 200. 84. grozījums. Sākam balsot. 284. Beidzam balsot. Noraidīts. 285. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11a un 11c un 11e kompromiss. Sākam balsot par visiem kopā. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 11b kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad 311. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 312 es atvainojos, 310. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, tas ir pieņemts. Tad tagad pāriesim pie 11. Eh, D kompromisa. Beidzam balsot. ir uh, viens par daudz no tautas partijas. Es atvainojos, viens no tautas partijas ir par daudz. Tātad Eiropas Tautas partijas deputātiem vienam no viņiem ir jāizņem savu balsošanas karte. Labi, paldies. Labi. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad tagad varam balsot par 12a kompromisu, 12c un 12b par visiem kopā blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12b kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 357. grozījums. Sākam balsot. Atkal no tautas partijas ir viens par daudz, atvainojos. Okay, that's fine. Labi, tagad ir viss kārtībā, beidzam balsot. Noraidīts. 14. kompromiss. Sākam balsot. 14. kompromiss. Atkal no uh, ETP ir viens par daudz. Labi, tagad ir labi. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 15. kompromiss. Sākam balsot. un atkal no tautas partijas ir viens par daudz. Es nesaprotu, kas tur notiek. Okay, that's fine, thank you. Labi, tagad ir labi, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 16a kompromiss, sākam balsot. Vote. Beidzam balsot. pieņemts. 16b kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad tālāk 17a un 17d kompromiss par abiem kopā balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad 427. un 428. grozījums, kur ir identiski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 429. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. B kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. C kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. 20. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 518. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 519. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 520. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 521. par. Es atvainojos, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5. 64. grozījums. Sākam balsot. Nav tā. 54. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. grozījums par. Sanonēšu sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 61. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. kompromiss ir nākamais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. kompromiss. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 33. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 97. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 96. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar Lunačekas kundzes balsi pieņemts. Tad tagad 98. Eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 99. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40, 40. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. kompromiss. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 121. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 122. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 123. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 124. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 125. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 126. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 127. Atkrīt. 46. kompromiss. Sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 135. grozījums par. Pret, eh, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 136. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 137. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 138. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Temple 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Empel 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Empel 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Empel 39. Sākam balsot. Pieņemts. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumi, ampli 2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ampli 15. Kā papildinājums eh, teksta daļai dumping practices. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad jābalso par visu grozīto tekstu un sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsosim par lēmumu sarunu uzsākšanai un mandātu, kā arī sarunu vešanas komandu. Sākam balsot. The, has everybody voted? Kolēģi, visi nobalsoja. Beidzam balsot. That's also. Arī pieņemts. Un uh, gribēju uzteikt referenti. Was it that? Vai tas būtu viss? Kolēģi, jā, esam darbu beiguši, lai jums jauka pēcpusdiena.